Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Turpināsim darbu. Es sirsnīgi sveicu pie mums Jēreba kungu no Slovenijas. Viņš ir arī ieradies kā viens no kandidātiem. Sie, Sie kriegen keine Mittagspause mehr, wenn Sie nicht sofort arbeitsfähig sind. Nu, jūs vēl neesat gatavi darbam?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 Lūdzu, vārds tagad uh, referentam, nebet kandidātam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie komitejas locekļi. Patiešām esmu pagodināts šodien runāt kontu komitejā, kā Slovānijas izvirzītais kandidāts darbam revīzijas palātā. Jāsaka, ka revīzijas uh, palāta galvenokārt atskaitās Eiropas pilsoņiem par savu paveikto darbu. Tādēļ uzskatu, ka revīzijas palātas mandātu ir jāapstiprina tiešā veidā veidā ievēlētiem Eiropas pilsoņiem. Un, ja es tikšu izvirzīts šajā darbā, ar lielu prieku strādāšu revīzijas palātā jo es eh, jau šobrīd eh, tur arī strādāju. Un eh, es uzskatu, ka esmu pietiekami kvalificēts, lai veiktu šo darbu, un tas viss arī atbild uz jūsu rakstītajiem jautājumiem. Tas ir pietiekami labi arī nolasāms manā CV. Neatkārtošos, gribētu vienkārši pievērst jūsu uzmanību, nu, varbūt dažiem aspektiem, kas varētu būt noderīgi, izdarot izvēli. Uh, Ja mēs runājam par sadarbību ar jūsu komiteju, uzskatu, ka ir jābūt pietiekami labai atgriezeniskai saiknei un sadarbībai starp revizijas palātu un e, kontu komiteju. Ja tikšu izvirzīts amatam, tad uh, es <clears throat> strādāšu ar jums tikpat aktīvi un uh, tāpat kā tas tagad notiek manā pašreizējā amatā sadarbojoties ar Slovenijas parlamentu dažādiem komitejām. Uh, Un ja jūs interesē kāda no manām līdz šim uh, piekoptajām darbības jomām, tad, protams, eh, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem detalizētā, gan e-pasta eh, formātā vai kā citādāk. Ir jābūt tiešai saisnēs starp tieši ievēlētiem Eiropas pilsoņu pārstāvjiem un RP locekļiem. Tādā veidā mēs varētu arī eh, garantēt labāku caurskatāmību un to, ka Eiropas nodokļu maksātāja nauda tiek iztērēta, garantējot tik ļoti nepieciešamo papildvērtību. Deviņus gadus es esmu strādājis kā revidents privātajā sektorā un 11 gadus esmu veicis privātā sektora, publiskā sektora revīzijas un eh, līdz ar to ļoti labi pārzinu drēbes, esmu eh, sadarbojies, eh, pārzinu šī aroda drēbi, esmu sadarbojies ar parlamentiem šo gadu garumā un arī citām iestādēm. Es uzskatu, ka izpildes revīzija ir ļoti svarīga un tādā veidā var arī ļoti labi atklāt vajās vietas visā procedūrā un procesu padarīt caurskatāmāku un efektīvāku. Ja mēs runājam par šo papildu vērtību par izdotajiem līdzekļiem, cilvēkiem. Nu, īstenībā šāds moto value for money ir bijis ļoti aktuāls man tieši visu šo pēdējo gadu laikā. Varētu uzdot jautājumu, vai ir kāda iespēja eh, darbu paveikt labāk, lai sasniegtu labākus rezultātus. Un ir, eh, protams, arī jādomā par eh, sasniegumiem un iznākumu, vai ir iespējams panākt vairāk eh, par, ar mazāku resursu daudzumu, vai biznesa procesu varētu optimizēt un vienkāršot, garantēt pietiekam augstu caurskatāmību. Esmu pārliecināts, ka mm, apvienojot savu gūto pieredzi ar uh, Tātad privātajā sektorā un publiskajā sektorā gūtās pieredzes darbu ar aģentūrām, fondiem, valstu uzņēmumiem. Es patiešām esmu atbilstošs kandidāts, lai varētu strādāt revizijas palātā un veiktu savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, izpildot visus man piešķirtos uzticētos uzdevumus un varu stāties amatā, nekavējoties pēc iecelšanas tajā un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, centīšos uz tiem atbildēt precīzi un lakoniski, un ja jums ir papildi jautājumi, tad dodiet man ziņu un atbildēšu uz tiem detalizētāk. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Vielen herzlichen Dank für. Paldies, paldies par šo priekšlikumu. Jūs arī iekļāvāties ļoti labi Ah, jums atvēlētajā laikā tagad referents stāsta kungs. Ah, paldies, ah, paldies par šo izklāstu. Un īstenībā Igor Šoltes ir pastāvīgais referents par šo jautājumu, un tā kā uh, eh, Jereba kungs un Šalts kungs abi ir uh, no vienas valsts, nu tad man šķita, ka varbūt labāk man vajadzētu sagatavot ziņojumu par uh, šo kandidātu. Un es pat tiešām nevienu ar prieku lasīju jūs atbildes uz uh, nosūtītiem jautājumiem. Jāsaka, ka, nu, tas bija patiešām ļoti <clears throat> izsmeļoši, ļoti informatīvi, ko jūs tur sakāt. Un es esmu arī uh, lasījis, ka jūs daudz esat strādājis, jūs esat veicis daudzas revīzijas un esat arī strādājis ļoti intensīvi arī kopā ar Eiropas uh, parlamenta deputātiem. Ja mēs runājam par Eiropas RP, tad rodas uh, iespējas, ka šie īpašie revizijas palātas ziņojumi nevienmēr saņem pietiekami daudz uzmanības, lai gan būtu to pelnījuši. Es vēlējos pavaicāt, vai jūs strādājot Slovenijā varat mums ieteikt, kā uh, garantēt to, lai šis vērtīgais revizijas palātas uh, veiktais darbs patiešām eh, gūtu lielāku ievērību. Un vēl viens jautājums, nu jā, eh, Eiropas Savienībā notiek eh, nepārtraukta evolūcija, un Georgijos kundze, komisāre, saka, ka ir tāda pārēja no tradicionālas pieejas, runājot par budžetu revīzijām, uz tādu, uz panākumiem, rezultātiem balstītu budžetu performance-based. Kā mūsu komiteja varētu parūpēties, lai pēc šī procesa mēs varētu pilnībā pāriet uz tādu uz veiktspēju rezultātiem balstītu budžetu. Paldies! Mēs vienmēr esam pārliecināti, ko tik vien nevar iemācīties no zaļās pārnu parlamentā. Paldies! Lūdzu, jums vārds. Paldies! Stāza kungs, paldies par jūsu jaukiem vārdiem un jūsu pausto viedokli. Pirmām kārtām centīšos atbildēt uz jūsu jautājumu par manu sadarbību un kontaktiem ar Nacionālo parlamentu komitejām. Slovenijā ir arī revizijas palāta, un tajā darbojoties, protams, ir iespējams gūt pietiekam daudz pieredzes, mm, sastrādājoties ar dalībvalstu parlamentu komitejām. Dažas no šīm komitejām patiešām eh, ļoti lielu vērtību iegulda sadarbībā ar RP, un ir vēl citas. Uh, dalībvalstu parlamentu komitejas, kas uzskata, ka ir pietiekami pieredzējušas, lai apspriestu pašas savā starpā šos um, revīzijas palātas ziņojumus. Un uh, šāda sadarbība savukārt citām komitejām ir uh, sine qua non. Es gribētu arī šeit vairāk runāt par kontaktiem ar Eiropas parlamentu. Ja mēs runājam par uzmanību, ko ir pelnījuši revizijas palātas ziņojumi, gribētu jums atgādināt, kā esmu atbildējis uz konkrētu jautājumu anketā. Es teicu, ka Eiropas uh, revīzijas palātas ziņojumi ir jāuztur nopietni, ar tiem ir eh, jāiepazīst rūpīgi, un ja, piemēram, eh, iestāde, kurā ir veikta revīzija, pēc tam netiek novērota, nu tad arī varbūt šis darbs nav tik eh, auglīgs. Protams, ieteikumi ir jāīsteno. Un varbūt, ka vajadzētu arī turpmākajās revīzijās pievērst vairāk uzmanības arī, nu, piemēram, dažādām kļūmēm un deficītiem. Tālāk. Ja mēs runājam par budžeta revīziju, kas vairāk ņems vērā sasniegtos rezultātus gan dalību valstīs, gan Eiropas komisijā, teikšu sekojošo. Ja šādi rādītāji tiktu ien, iekļauti kontroles un revīzijas procedūrā, tad es uzskatu, ka budžeta pārskatīšana būtu ļoti ilga procedūra. Manuprāt, pašreiz procedūra ir gana veiksmīga, ka tiek runāts uh, ne tikai par Eiropas komisijas veiktspēju, bet arī par dalību valstīm. Paldies! Paldies, saka Gresls kundze. Tagad došu vārdu deputātiem. Maksimums divas minūtes. Sārvamas kungs lūdzu pirmais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jēreba kungs, paldies arī jums. Nu, parasti nevajadzētu teikt neko tādu, bet man īstenībā nav pārāk daudz jautājumu jums uzdodam bet no pirmā kandidāta šodien nedzirdēju atbildu uz savu jautājumu, tādēļ to atkārtošu. Es negribu tukšām rokām doties prom šovakar no šīs zāles, jo jautājums ir patiešām ļoti svarīgs. Jau vairākas reizes esam lūguši, lai revīzijas palāta mums piedāvā uh, informāciju par uh, dalību valstu sniegumu un par to, ar kādām problēmām tās ir sastapušās. Šī informācija par atsevišķām valstīm patiešām uh, tiek iekļauta RP igada analīzēs. Bet Mums ir nepieciešams darīt vairāk. Ir nepieciešama detalizētāka informācija. Kā jūs, ja jūs tiksiet eh, iecelts par RP locekli, šo jautājumu risināsiet? Kā jūs varēsiet mums piedāvāt eh, vairāk eh, atsevišķām valstīm veltītu informāciju? Un tagad par uh, dzimumu līdztiecību. Es saprotu, ja jūs uh, kļūsiet par revīzijas parādas locekli, nu tas nav jūsu pārziņā, bet nu varbūt jums ir kādas idejas, kā uzlabot situāciju. Jo mēs nerunājam tikai par revīzijas parādas locekļiem, mēs runājam arī par visiem pāriem darbiniekiem šajā iestādē. Paldies, tagad Ajāls Senders kundze. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. gribēju pievērsties um, arī uh, līdzīgam jautājumam, ko minēja Sarvams kungs, proti, ka ir patiešām paties dzimumu uh, līdztiesība, dzimumu kvota. No septiņiem piedāvātajiem kandidātiem, nu vai tur vispār bija izvirzīta kāda sieviete, un kādēļ tad viņa netika izvirzīta, vai viņa neizturēja atlasi? Uh, Un ja mēs runājam par uh, to, ka esat uh, vadījis uh, vairākus kolektīvus, uh, iepriekš, nu, šķiet, ka jūs esat bijis tāds kā armijas ģenerālis. Domāju, ko, kā jūs vēlaties izmantot savu militāro pieredzi revīzijas palātā? Es ceru, ka militāra organizācija Spānijā, nu, uh, nav e, identiska tai, kāda valda jūsu valstī, jo mēs te nevaram ar to īpaši lepoties. Un es gribēju vaicāt. E, mums tā tad ir spēkā Māstrikts līgums un ir vairākas valstis, kas neievēro Māstrikts kritērijas ir arī pārādi, ir arī budžeta pārpalikumi, bet nu, pats galvenais ir garantēt, lai no tā visa neciestu uh, pilsoņi. Kā tad parūpēties, lai valstu parādi neuzliktu pārāk lielu slogu uz pilsoņu pleciem? Jo, uh, ja es pareizi sapratu, jūs gribat arī nu, samazināt administratīvo slogu, Es zinu, ka jums ir arī draudzīgas attiecības ar Šaltes kungu, un jūs šeit ļoti daudz runājat arī par ekoloģiju. Gribēju par to uzzināt, ko vairāk jūs runājat par vīdi, par inovācijām. Tas, protams, ir nu, ļoti vērtīgi. Tas būtu ieguvums šajā jomā, ja jūs kļūtu par RP locekli. Bet eh, ko varētu šeit teikt arī par budžeta aspektiem? Uh, Es atvainojos, aizmirsu, ka man ir vien divas minūtes, saka runātāja. Tā tad jūs runājat par uh, savu pieredzi, par savu profesionālo pieredzi, par Eiropas lietu pārzināšanu, nu kā jūs to varētu izmantot uh, savā darbā. Uh, Jāsaka, būtu ļoti jauki, ja jūs varētu atbildēt angļu valodā, jo mana sloveņu valoda nav tik izcila, lai ar jums uh, sazinātos nākotnē sloveņu valodā, ja tiksiet uh, uh, šajā amatā pieņemts. Paldies, Štahovska kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dārgais kandidāta kungs, paldies par jūsu ievadvārdiem. Nu, man jūs noteikti varat atbildēt sloveņu valodā, man tas nekādas problēmas neradīs. Gribēju pavaicāt, ja jūs varat izteikties tikai vienā valodā, vai nu, tas nebūs kā veiklis jūsu darbā. Tātad patiešām, vai jūsu svešo zināšanas ir tādas, kā jūs esat uh, atzīmējis savā CV? Un vēl kā jūs varētu uzlabot, piemēram, revīzijas palātas atpazīstamību Eiropas Savienībā? Un visu beidzot, ja jūs tiksiet iecelts amatā, vai e, jūs varat pateikt, kurās jomās jūs varētu būt aktīvs un kur ir lielākie trūkumi vai vājās vietas? <clears throat> ņemot vērā Eiropas līdzekļu izmantojumu Eiropas Savienībā. Paldies, un tagad Balčītis kungs, paldies priekšsēdētāji. Jēreba kungs, jā, jūs esat uh, guvis iespaidīgu profesionālo pieredzi un iespējams. jums tagad nāksies varbūt nedaudz mainīt savus ierašus, jums būs noteikti ļoti daudz jāsazinās ar dalību valstu institūcijām un Eiropas Savienības dalību valstīs. <clears throat> Tā tad vajadzēs labāk koordinēt šo iestāžu sadarbību. Kā esat nolēmis to darīt? Otrs jautājums. kādas eh, nu, ir lielākās problēmas tieši Slovenijā Eiropas fondu apguvē? Paldies. Ja, danke. Also das Deutsche ist die Relaissprache. Paldies. Jā, nu, kad uh, es klausos eh, vācu valodā, kad, ja tulkots ar angļu valodu, tad ir nobīdi. Nākamais izstājas uh, liberāls Paldies, priekšsēdētāji. Nu, lai ietaupītu laiku, es gribētu jautāt šādu lietu. Uh, revīzijas uh, palāta ne tikai aprēķina uh, kļūdu līmeni pēc izlases datiem, vai jūs paredzat arī analīzi balstīties uz reāli sasniegtiem rezultātiem, veicot analīzi, nevis vienkārši birokrātiski rēķināt kļūdu līmeni, vai jūs kaut ko tādu prognozējat? Paldies. Nākamais uzstājas Šoltis kungs. Godātais uh, kolēģi, man īs jautājums, bet varbūt tas nav nemaz tik viegls. Eiropas revīzijas palāta pēc revīzijas beigšanas, pabeigšanas sagatavo ieteikumus, kas daudzos gadījumos netiek pietiekami īstenoti, un šāda situācija atkārtojas uh, gadu no gada. Vai jūs nedomājat, ka uh, Eiropas revīzijas palātas pilnvaras būtu jāpaplašina, lai panāktu to, ka šie ieteikumi tiek eh, tiešām īstenoti. Nu, man ar viens jautājums. Esmu pēdējā runātājas sarakstā. Ja paskatāmies uz jūsu biogrāfiju un publikācijām, jā, eh, šis eh, situācija ir iespaidīga, arī jums ir pieredze uh, kā pasniedzējam un esat izdevis kā līdzautors divas grāmatas. Un es gribu jautāt jums par ģimeni, nu ja jūs esat viens pats Luksemburgā, ko, vai jūs negarlaikosieties vakaros? I, I could answer in English to your Nu, es varu atbildēt angliski uz jūsu jautājumiem, bet tomēr es esmu nolēmis atbildēt slovēņu valodā, jo man šāda iespēja ir dota. Tā ir viena no oficiālajām valodām un daudz interesanti Slovenijā seko šai sanāksmē. runājot par dzīmumu līdztiesības jautājumu. Vēlos norādīt, ka Slovēnijas pārstāvi Eiropas revīzijas palātā, ja runājam par darbiniekiem, tad to ir daudz. Un daudz, daudz ir arī sieviešu darbinieču, un tas pats sakāms arī par Slovēnijas revīzijas palātu. Protams, revīzijas palātai Eiropā ir jāuzlabo uh, situācija, un kad pensijā aizies pašreizēji uh, revīzijas palātas locekļi, tad var arī šo situāciju izmantot, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru revīzijas palātā. Starvamā kungs jautāja, par uh, valstīm specifisku informāciju, ko es par to domāju. Es uzskatu, ka at, lab, laba un slikta prakse individuālos gadījumos attiecībā uz Eiropas fondu apgūšanu, protams, būtu jāatspoguļo šajos ziņojumos. Ja revīzijas palātai būtu jāsagatavo ziņojumi par budžeta izpildi, uh, dalību valstīs, tad mums eh, būtu jāmaina pieeja, tad vairs eh, nebalstītos uz izlases datiem, bet būtu septiņkārtīgi jāpalielina uh, mūsu darbinieku skaits, lai varētu sagatavot atbilstošu ziņojumu par dalību valsti. Tāpat tika pieminēta mana uh, militārā karjera, nu tā nebija mana izvēle. Uh, to reiz uh, pastāvēja vispārējā kara klausība uh, Slovenijā un katram augstskolas beidzējam bija sešu mēnešu laikā uh, jāieziet militārā apmācība. Un tā es arī uh, izvēlējos eh, kļūt par virsnieku, rezerves virsnieku, jo domāju, ka tas būtu būtiski svarīgāk nekā eh, būt vienkārši par ierīdznieku. Eh, jāsaka par valsts parādiem ir jāmaksā lielas procentu likmes Slovenijā, un tās veid 15% no budžeta uh, tiek veltīts, lai maksātu aizņēmumu procents. Tālāk par māstriktas kritērijiem. Vēlos pievērst jūsu uzmanību šādām faktām. Eh, kāds tiks ieviesti grāmatvedības standarti? Eh, saskaņā ar jauno sistēmu, ar uzkrājumu sistēmu tad mums būs uh, jāizvērtē uh, tas, vai uh, Māstriktas kriterija joprojām ir spēkā, jo šāda grāmatvedības uzskaits sistēma noved pie tā, ka ir vairāk publiskās privātās partnerības projekts. Tālāk par vides Uh, situāciju. Mēs izvērtējām to, kādi naudas līdzekļi palikt nacionālos budžetos, ja tiktu izpildīts visas revīzijas palātas rekomendācijas. Un mēs konstatējām, ka trīs gadu laikā varētu ietaupīt 56 miljonus eiro, uzlabojot kritumu absorpciju. Tālāk par Eiropas Savienības fondu apgūšanu. Slovenijā šobrīd notiek divas revīzijas, par vienu esmu atbildīgs es. Vien, vienā tiek izvērtēti pārkāpumi iepriekšējā pārskat periodā, un otra uh, Otra revīzija izvērtē sagatavošanos nākamajam daudzgad finanšu schēmai, nākamajai daudzgad finanšu schēmai. Diemžēl es nevaru detalizēt atklāt šī, šo revīziju saturu. Liberātska kungs man jautāja, vai izvērtējot budžetu, tātad veicot budžeta revīziju un sagatavojot uh, citus revīzijas ziņojumus, mēs virknē gadījumu varam izvērtēt e, to, vai izvirzītie mērķi ir sasniegti un vai revīzijas palātai nevajadzētu pievērsties tikai uh, kļūdu līmeņa aprēķiniem. Gribu teikt, ka detalizētas atskaites par darbību tiek iekļautas konkrētos ziņojumos, kuros uh, ir detalizēti izvērtēts, uh, kā ir sasniegti izvirzītie mērķi un vai līdzekļi ir atbilstoši iztērēti. Uh, ziņojumā par budžeta izpildi budžet, šī ziņojuma apjoms ir ierobežots un arī šajā ziņojumā revīzijas palāta var pievērsties ne tikai uh, pārkāpumiem, bet arī uh, darbībai kā tādai. Šaltais kungs runāja par Eiropas revīzijas palātas pilnvarām, vai tās ir pietiekamas vai nē. Ja salīdzinām Eiropas revīzijas palātu ar Slovenijas revīzijas palātu, tad var konstatēt, ka attiecībā uz korekcijas pasākumiem Eiropas revīzijas palāta sagatavo tikai ieteikumus, bet uh, Slovenijas revīzijas palāta var pieprasīt, lai tiktu veiktas korekcijas, un ja nekas netiek darīts, tad var noteikt arī soda sankcijas. Es uzskatu, ka uh, ja tiktu sekots uh, līdz tam, kā tiek pildīti ieteikumi, tad varētu sasniegt līdzīgus rezultātus. Revīzijas palāta atkārto vēl un vēl uh, šis, šos ieteikumus, tā var arī panākt uzlabojumus. Un es domāju, ka arī jūsu komiteja varētu spēlēt izšķirošu lomu šai kontekstā. Uh, Nu, ja es neesmu kaut ko atbildējis, tad uh, varu atgriezties uh, pie, pie šiem jautājumiem. Uh, kad jūs veicat revīzijas un strādājat revīzijas palātā, uh, tad uh, tas ir nogurdinošs darbs, tad dažkārt jūs esat pilnīgi spēku izsīkumā, un tādēļ ir nepieciešams darīt kaut ko citu, lai uh, atpūstos no šīs pamatnodarbes. Un tādēļ es esmu pievērsies dārzniecībai, man ir zaļie īkšķīši, un man arī uh, interesē uh, dažādi jā, parki, uh, dārzkopības izstādes, un kad es ceļoju, tad vienmēr tos apmeklēju, fotografēju dažādus augus. Un pirms kā dažiem gadiem kopā ar draugiem mēs nolēmām publicēt atbilstošas grāmatas, lai rosinātu slovēņus nodarboties ar ainavu uh, dārzkopību pie mājas dārziņos, un mums jau ir virkne pozitīvu piemēru. Ja vēlaties ar tiem iepazīties Slovenijā, tad es jums arī pateikšu adreses. Ļoti labi, paldies! Vairāk neviens nav lūdzis vārdu, tagad vārds atkal referentam. Jā. Yeah. Jāsaka, ka, nu, varbūt tad arī citi kandidāti vēlēsies iekopt mazdārziņus, bet, nu, es domāju, ka mēs esam saņēmuši labas atbildes no jums. Mēs arī uh, varam labāk saprast, kāda ir jūsu pārliecība, un tad mums arī vajadzēs tagad e, <clears throat> aizklātā sēdē sēdēs slēgtam durvīm apspriest rezultātus un uzklausīt tos uz kandidātus. Um, Liels paldies! paldies. Šī viedokļa apmaiņa ar jums bija ļoti interesanta. Vēlu jums panākumus un uzredzēšanos. Tagad es lūdzu mums vispirms ir jāieceļ vēlēšanu komiteja, vai ir kādi brīvprātīgie, kas vēlas pieteikties? Andrei. Mums ir nepieciešami trīs vēlēšana komitejas locekļi, trīs balsu skaitītāji. Vai kāds eh, arī no sociāldemokrātiem varētu kandidēt? Jā. Mums, man, man vēl viens brīvprātīgais ir nepieciešams. un, un, un kundze arī. Liberātska kungs tad. Nu tā tad jūs uh, esat vēlēšanu komitejas vai balsu skaitīšanas komitejas locekļi. Vai uh, politiskām grupām ir nepieciešams laiks konsultācijām par pēdējo kandidātu? Ja nē, tad mēs varam uzreiz pāriet pie balsošanas. Ines Nu, mēs tad sagatavosimies balsošanai un starplaikā jums būs uh, iespēja konsultēties, kad esat gatavi, tad lūdzu dodiet signālu un tad mēs sāksim. Uh, tagad īsts pārtraukums uh, mūsu sēdēm.